un tas ir un pārējām. Tātad, ja nav iebildumu, tad apstiprinām darba kārtības projektu bez grozījumiem un pārējām pie ceturtā darba kārtības punkta tie ir priekšsēdētāja paziņojumi, un es gribu informēt, ka pirmdien 27. datumā 19. mums būs ārkārtas sēde Strāsbūrā, uh, un uh, pa vārdu uh, diskusija ar komisāru Kaņēti par 2015. gada Uh, rīcības programmu komisijai un par klimata pārmaiņām. Un gribu teikt, ka no 2. līdz 12. aprīlim ir zināmas grūtības sagaidāmas sekretariāta darbā, jo ir paredzēts izņemt uh, asbestu no šīs ēkas, un tādēļ e, biroja telpas no 2. līdz 12. aprīlim nebūs pieejamas, kas ļoti sarežģīs mūsu darbu, un varētu būt, ka šis periods vēl tiks pagarināts, ja darbi netiks pabeigti paredzētajā laikā. Un uh, grūtības būs arī nokļūt uh, sekretariātā un sazvanīt pa telefonu sekretariāta darbiniekus. Mūsu sēde tiek tūkota 21. valodā šorīt, un pēcpusdienā būs 22 valodas, tātad visas izņemot igauņu un maltiešu valodu. Kā parasti um, sēdes dokumenti ir pieejami elektroniski, uh, e-meeting uh, e, aplikācijā un mūsu sēde tiek raidīta arī internetā. Nākamais darba kārtības punkts ir pagājušā gada 17. decembra sēdes protokola apstiprināšana. Ja netiks saņemti iebildumi, tad tiks uzskatīts, ka protokols ir apstiprināts. Un tagad beidzot varam uzsākt tiešām mūsu darbu. Un uh, darba kārtībā ir tātad ziņojums par Eiropas uh, vīdes stāvoklī, um, ko ir sagatavojusi Eiropas vidas aģentūra. Mūsu vidū ir aģentūras ģenerāla direktors Brunika kungs, dodu tūlīt viņam vārdu, pēc tam mums notiks debates ar uh, komitejas deputātiem. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, kas sniedzas mums iespēju prezentēt mūsu uh, Eiropas vidas ziņojumu par pašreizu stāvokli un, nākot no pers un nākotnes perspektīvas. Pirms trīs nedēļām, kad prezentējām šo ziņojumu, notika pasākums, kur piedalījās arī šīs komitejas deputāti Dalīkundze, Vieskungs, un pasākums bija ļoti labi apmeklēts. Un ar mani prieks paziņot, ka arī pašlaik telpā mums ir pievienojis Maikls Skolas un Kristians Hejs, kuri sēž zālē, viņi ir Eiropas parlamenta pārstāvi mūsu valdē, un viņi abi ir spēlējuši ļoti konstruktīvu un svarīgu uh, lomu ziņojumu sagājumu šodien. Ik pēc katrs piecus gadus Eiropas vidas aģentūra apkopo savas labākās zināšanas par vidi Un mēs būtībā veicam trīs lietas. Mēs ziņojam par pašreizējo Eiropas vidas stāvokli, to sasaistam ar politikas darba kārtību, izvērtējam, kur ir panākts progress, kur ir kādi trūkumi, un arī mēs palūkojamies divas desmit gadus nākotnē, lai varētu prognozēt, ko varam sagaidīt. Un šoreiz, ņemot vērā uh, politisko uh, situāciju, ka mēs izējām no krīzes, uh, esam vērsuši īpašu uzmanību uz inovācijām un investīcijām, kuras var tikt veikt, lai stiprinātu vidas darba kārtību un tajā pašā laikā, lai arī stiprinātu darba kārtību zaļākai un zilā ekonomikai. Šis ziņojums sastāv no tādas sintēzes, tagad tas ir pārtulkots 23 valodās un drīz tiks sekos arī tulkojumi citās valodās. Mēs esam, esam uh, iekļaus visu šo jautājumu arī uh, globālo megatendenču kontekstā, jo ir skaidrs, ka Eiropas situācija ir jās, jāskata arī globālās dimensijas ietvarā. Uh, Iekļaujās arī 25 brīfingi četrām lapusēm, kurā tiek runāts par dažādām tēmām, sākot no uh, uh, ūdens kvalitātes, jūras jautājumiem, vidas uh, ietekmes, uh, mīkstināšana un citas tēmas, to visu varat atrast internetā. Tāpat arī esam salīdzinājuši 39 valstis, kuras apvēruši, kas aptvēruši ziņojumā Eiropas Savienības valstis un 9 EFTA valstis, kā arī 6 Balkānu valstis. Un esam lūguši uh, visas valsts uzrakstīt vien, uh, ziņojumu vienas lapas apjomā, un papildus tam vēl arī ir trīs reģionālai ziņojumi. Un tad, tad uh, tiek iekļauts arī vidusjūras un Ārtikas jūras reģions. Sagatavojot ziņojumu, esam mēģinājuši palielināt vērtību trīs laika ietvaros. Uh, pirmais ir šis akī komunitēri, ikdienas ziņošanu par gaisa kvalitāti, ūdens kvalitāti, bioloģisko daudzveidību. Un esam to izvērtējuši, bet tāpat arī esam lūkojušies 2020. un 2030. gadu svarīgi termiņi Eiropas Savienības politikas veidošanā. Šie gadi ir ne tikai svarīgi klimata jautājumiem, bet arī bioloģiskajai daudzveidībai, resursu efektivitātei un arī jautājumiem, kas saistīti ar atkrituma apsaimniekošanu. Kā jau zināt, tad Eiropa ir mm, izklāstījusi arī 2050. gada vidas programmu, tā tas ir 7. vidas rīcības programmā. Tajā runāts par cirkulāro ekonomiku, kas sasaistās arī spēcīgu zaļo ekonomiku, lai nodrošinātu sabiedrības attīstību un arī zema oglekļa ekonomiku. Nu, esam apskatījuši visus šos jautājumus arī savā ziņojumā ziņojums tālāk ir uh, sadalīts trīs daļās. Tātad izvērtāt situāciju, izskatām Eiropas vidas politikas kontekstu, tālāk izvērtējam tendences un palūkojamies nākamajos 20 gados, lai varētu zināt, ko varam gaidīt nākotnē. Četri galvenie secinājumi mūsu darbam ir šādi. Pirmkārt, politikas, vidas un klimata politikas ja tās ir ambiciozas, labi izveidotas un tās tiek labi īstenotas, un mūsuprāt visi šie trīs elementi ir ļoti svarīgi, tad tās var sniegt būtisku labumu Eiropas sabiedrībai. No vienas puses mums nodrošina labākus vidas apstākļus, un tas jau arī ir vidas politikas galamērķis, bet tajā pašā laikā mēs arī stiprinām savu ekonomiku. Un par to vēlāk sniegšu sīkāku informāciju, un tas arī veicina labklājību un vidas veselību. Un šo pēdējo, vienmēr, mēs saprotam tā, ka gala beigās tas ļauj izvairīties vai arī mazināt veselības aprūpes sistēmas izmaksas. Otrakārt, neatkarīgi no panāktā progresa, vēl joprojām saglabājas izaicinājumi. Un vairākums no šiem izaicinājumiem ir uh, patēriņa un ražošanas pamatsistēmu, pamatsistēmās, un mēs esam izcā, izcēruši transporta mobilitātes, lauksaimniecības, pārtikas sistēmas un arī šīs vides un urbānās sistēmas. Patiesie izaicinājumi ir pārveidot sistēmas saskaņā ar 2050. gada mērķiem. Lai to sasniegtu, mēs arī zinām, ka šīs pašreizējās uh, pakāpeniskās politikas izmaiņas ir svarīgas, bet tās nebūs absolūtais risinājums. Mums ir jādomā arī par pārejas perspektīvu, jādomā, kā varētu mazināt oglekļa apjomu vid, enerģijas sistēmā, jādomā par to, kā varam pārveidot savu ekonomiku no lineāras uz drīzāk cirkulāru sistēmu. Jums nevajadzētu baidīties no šīs darba kārtības, jo tās sniedz lielas iespējas Eh, inovāciju ziņā, un ja domājam par to, kā Eiropa varētu izvirzīties par zinātnisko eh, līderi. Tā ir mums lieliska iespēja, un to arī var labi redzēt eh, šajā grafikā. Es nevēlos iedzināties um, tagad detaļās, un ekrāns ir tik maz, ka droši vien visas detaļas sīki neredzēsiet, bet uh, jā, ekrāna tiešām maziņa, bet ja palūkojaties uz divām apakšējām līnijām, te varat redzēt tendences no 2000. gada ietekme uz Eiropas kopējo IKP un Eiropas saimnības nodarbinātību. Divas augšējās līnijas atspoguļo ekoindustrijas pievienoto vērtību un arī ekoindustrijas radītās darba vietas. Kopš 2008. gada krīzes vides nozare ir uh, palielinājusies, ir palielinājis nodarbināto skaits, ir palielinājis arī patentu skaits, un šīs nozares konkurētspēja ir palielinājusies. Nevaram teikt, ka šī nozara ir pārdzīvojusi krā, krīzi diezgan veiksmīgi, gluži otrādāk. Šī ir nozara, kas ir būtiski pieaugusi par spīti recesijai Eiropai. Galvenie secinājumi ziņojumam ir jākoncentrējas uz trīs tematiskajiem prioritāriem mērķiem 7. vidusrīcības pro programmā. Pirmais ir jāaizsargā dabas kapitāls, tas ir jo īpaši svarīgi domājam par zaļo ekonomiku un uz tā saucamajiem uz dabu balstītiem risinājumiem. Ja vēlamies attīstību, nepieciešams spēcīgs dabas kapitāls. Otrakārt, jākoncentrējas uz resursu efektivitāti un treškārt, jāpasargā, jānovērš vidas riski veselībai. Iezīmējās divas tendences. Mm, esam rīkošies diezgan veiksmīgi resursu efektivitātes nodrošināšanā, bet tas ne obligāti automātiski atspoguļojas. Tātad uh, ekosistēma uzturība, izturības um, uzlabošanā te vēl ir uh, vieta uzlabojumiem. Un tad sīkāk par to pastāstīšu vēlāk. Ja palūkojamies uz dabas kapitālu, te varat redzēt, nu pārāk cīkās detaļās neiedzilināšos, te zaļā krāsā ir atspoguļotas jomas, kur esam veiksmīgi cīnījušies pret piesārņojumu, pret ķīmisko piesārņojumu ūdenī un gaisā, esam nodrošinājuši labāku ūdens un gaisa kvalitāti. Sarkanajā krāsā uh, kur runājam par akvasistēmu bioloģisko daudzveidību un jūras bioloģisko daudzveidību un klimata pārmaiņu ietekmi uz ekosistēmām. Tas skaidri atspoguļojas, kur esam rīkojušies veiksmīgi, lai palielinātu efektivitāti. Tas īpaši ir redzams piesārņojuma mazināšanā, bet tāpat arī ir um, jomas, kur varam rīkoties veiksmīgāk. Celtenajā krāsā atspoguļo uh, tas jomas, kur ir um, sarežģītāka situācija. Viens no tiem ir uh, dabas kapitāla zaudēšana, ekosistēmas kvalitātes zaudēšana un galvenie iemesli, kādēļ sistēma, uh, situācija šeit ir sarežģītāka, ir tas, ka um, uh, šie jautājumi kļūst aizvien globālāki. Otrajā prioritārajā mērķī redzam šā līdzīgu tendenci. Tātad resursa efektāte un zema, zema oglekļa ekonomika. Esam diezgan veiksmīgi nodrošinājuši efektivitātes palielināšanu. Tas redzam šeit zaļā un dzeltenā krāsā. Ja palūkojamies tālāk nākotnē, tad ir tas atspoguļot sarkanā krāsā un redzam, ka globālā līmenī notiek dabas kapitāla pasliktināšana pasliktināšanās to piedzīvojam arī Eiropā. Lielākais veiksmes stāsts šeit ir šāds, ka Eiropā izmantojam mazāk enerģijas, esam kļuvuši um, eh, enerģijas ziņā ekonomiskāk un efektīvāki, esam krietni samazinājuši um, enerģijas patēriņu un siltumnīca efektu gāzu izmekšu, bet ja uh, palūkojamies globālāk un domājam par dabas kapitāla degradāciju un klimata pārmaiņām, tad šī globālā kopaina ir mazāk pozitīva. Ja runājam par uh, vidas risku mazināšanu veselībai, tad um, veiksmīgi situācija ir ūdens piesārņojuma uh, mazināšana, bet, ja runājam par gaisa piesņēmu un transporta radīto piesārņojumu, uh, klimata pārmaiņām un ķīmiskajiem riskiem, tad uh, situācija ir sliktāka un prognozes um, ir atspogļot sarkanā krāsā, tad mēs uzskatām, ka klimata pārmaiņas varētu palielināt risku veselībai. Un tad šis kopējais pārskats, to saucam par klavierēm, ja palūkojam augš, uh, augšējā daļā, tad te ir diezgan daudz sadaļas atspogļotas zaļā un dzeltenā krāsā. Tur tas galvenokārt ir e, efektivitātes iegūma jomā. Sarkanā krāsā ir atspogļotas sistēmiskās problēmas, kas saistīts ar dabas kapitāla degradāciju un klimatu pārmaiņām. Prognozes nākamajiem 20 gadiem ir mazāk pozitīvas, bet te ir divas labas lietas. Pirmkārt, nākotnē nav jābūt tādai pašai kā tagadnei Un otrkārt, kas arī ir ļoti labi, es savu prezentāciju sniedzu politikas veidotājiem, un politikas veidotāji var iesaistīties, tas arī ir jūsu darbs. Un ja jūs nākotnē varēsiet iekrāsot drīzāk dzeltenā un zaļā krāsā, nevis dzeltenā, sarkanā krāsā, un, un, kad, kad, un To uzsvēršu arī runājot ar nozars pārstāvjiem un sabiedrību, jo arī viņiem ir sava ietekme un arī viņiem ir iespēja veidot nākotni citādāku. Mainīgais globālais konteksts spēlē ļoti būtisku jomu viena lieta ir konkurence pēc resursiem. Ja Eiropa vēlas būt konkurētspējīga globālā līmenī, mēs um, nevaram paļauties uz tātad plašu dabas resursu pieejamību, mums to nav. Ja palūkojam kritisko resursu sarakstu, ko ir izveidojušas Eiropas institūcijas, tad tiešām neliela daļa no šiem resursiem atrodami Eiropā, pārstrā tie atrodami Ķīnā, Brazīlijā, Kongo un citviet. Mums ir visi iemesli kļūt resursu efektīvākiem un cirkulārākiem. Tāpat arī pastāv spiediens no ārienes Mm, jo īpaši domājam par gaisa kvalitāti, augsnes kvalitāti un citiem jautājumiem. Ir arī planētas limiti, tas ir noteikti 7. vidas rīcības programmā, ka mums ir jādzīvo labi jā, planētas resursu pieļaujamo robežu ietvaros. Eiropai ir jāiesaist savi partneri, lai mīkstinātu visu faktoru ietekmi. Tas ir ļoti svarīgi, un mēs uzskatām, ka to var darīt tikai balstoties uz labi, balst, labi definētām un izveidotām Eiropas politikām. Mēs arī saprotam, ka sistēmiskais līmenis ir ļoti sarežģīts un ir daudz neskaidrību, ir arī šī savstarpēja sasaist starp vidi sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem. laika taupīšanas nolūkos pāriešu uz šo slaidu. Daži no jums jau to noteikti ir redzējuši. Ja domājam par politikas veidošanas nākotni un atšķirību starp to, ka mēs koncentrējamies uz pakāpenisku efektivitātes palielināšanu, uh, salīdzinot ar fundamentālu pārēju, un te mēs esam tāds uzskatāms pie, piemērs, ka um, esam iekšzemes zinēju pa, padarījuši krietni vien efektīvāku. Eiropas autoražotāji ir globālajie līderi šajā jomā. Bet, ja vēlamies mazināt oglekli transporta nozarē, tad mums ir jādomā par būtiskākām pārmaiņām. Un viens no galvenajiem ele elementiem šeit ir elektriskās mašīnas. Tā ir tāda galvenā pārmaiņa, ja domājam par elektrisko uh, dzinēju izmantošanu, jo elektrība ir atjaunojams resurs. Ja mēs vēlamies turpināt savus braukšanas pārdomas kā līdz šim, tad, piemēram, ja vēlamies tos nemainīt, tad mēs ne, nemainīsim arī um, ne satiksmes problēmas, ne arī resursu problēmas ir jādomā par sistēmiskām pārmaiņām, ir jāizvērtē, kādas ir mobilitātes prasības, tāpat arī jāpārvērtē pilsētu plānošana, jāizvērtē darba un dzīves um, ieradumi, un tad, uh, lai varētu sistēmiski izprast mobilitātes sistēmu, automašīnas tur spēlēs būtisku lomu, un mēs jau vēlamies um, labas automašīnas, bet ir jādomā par sistēmiskām izmaiņām, nevis gluži vienkārši jānomaina automašīnas dzinējs. Un priekšsēdētājs jau norāda uz savu pulksteni šajā kontekstā, tas droši vien ir svarīgi. Tad palūkosimies nākotnē. Ja šodien investēsim, izdarīsim investīcijas ilgtermiņa mērķos, mēs saprotam, ka ir nepieciešams milzīgas investīcijas, bet arī šodien izdarītajām izvēlēm ir ilgtermiņa ietekme. Ja tiek veiktas investīcijas uh, jau šodien, tad tās būs, tā būs infrastruktūra, kas funkcionēs ar 2050. gadā. Šodien izdarītās investīcijas un izvēles noteiks to, vai 2050. gadā sasniedzam noteiktos mērķus vai nē. Tāpat arī ir jāsaprot, ka mēs jau tagad ļoti daudz investējam uh, pašreizējā ekonomikā un neatkarīgi vai tas nāk no apvāršana 2020 vai no strateģiskā investīciju fonda. Šīs investīcijas ir svarīgas. Un balstoties uz mūsu ziņām, mēs uzskatām, ka investīcijas zaļajā ekonomikā tās vajadzētu veid, tā vajadzētu būt mērtiecīgām. Tad ir jāmazina oglekļa patēriņš sabiedrībai, jāveido cirkulārās ekonomikas, darba vietas, ir jā, jāatbalsta ekosistēma pakalpojumu, un šīs ekosistēma pakalpojumi ir ļoti labi, ja domājam par labiem risinājumiem. Mēs nevaram sagaidīt labus uh, risinājumus, ja ir slikta dabas bāze un ja arī cilvēku veselība pasliktinās. Uh, te ir jāsaprot, ka, ja mēs varam novērst papildu izmaksas veselības aprops, te jā, jādomā par tātad uh, izmaksu samazināšanu veselības aprūpē. Tātad, <clears throat> tāpat arī ir pamazām jāizbēdz vidē kaitīgas subsīdijas. Un arī pēdējo gadu laikā esam to varam um, vērot. Izņēmums ir tikai dažas valsts, piemēram, Portugāla. Mēs zinām, šīs vidē kaitīgās subsīdijas aizvien labāk tiek uzraudzītas, un arī aģentūra uh, turpinās to darīt un turpinās sekot debatēm. Nu, un tad pāriesim pie pēdējā slaida. Mēs uzskatām, ka 2005. gada redzējuma sasniegšana ir iespējama, bet mums ir jārīkojās ļoti mērtiecīgi um, savā rīcībā un arī veicot investīcijas jau šodien. Un, tāpēc runājam par FC fondu, bet ir arī daudz citas investīciju iespējas, kas jāizmanto, lai vēlamies, sas, ja vēl gribam sasniegt 2050. gada mērķus. Ja runājam par sistēmiskām izmaiņām, uzskatām, ka Tās ir jāsastāsta ar atbilstošām nodarbinātības iespējām, jā, jānodrošina godīgums un arī jāievēro vidas ierobežojumi. Vidas darba kārtība nav atsevišķa darba kārtība. Ja runājam par ražošanu un patēriņu, tas jau ir sabiedrības centra, sabiedrības būtībā, un arī nodarbinātības jautājumi un līdztiesības jautājumi ir tikpat svarīgi, bet mēs uzskatām, ka te varam atrast labu sastāstu. Uzskatām, ka ziņojums ļoti labi ilustrē to, ka Eiropai ir četras dekādas, lai izveidotu visspēcīgāko uh, vidas darba kārtību visā, uz visas planētas. Un, um, līdz šim tas viss ir noticis ļoti veiksmīgi, bet ja mēs veidojam jaunu pārvaldību un ja koncentrējamies uz galvenajiem mērķiem - oglika samazināšanu, cirkulāro ekonomiku un vidas izturību, tad mēs varam veidot jaunas un labas iespējas Eiropai. Un šis racionāls jautājums, un ar to arī noslēgšu, tas ir ļoti svarīgs. Kad sniedzu šo prezentāciju cilvēkiem doš, bieži vien rodas jautājums, vai tiešām ir racionāli pāriet no pāriet uz sildumītas efekta gāzu samazināšanu, vai tiešām ir racionāli pāriet no lineāras ekonomikas uz cirkulāru ekonomiku. Mēs izskatām, ka tā ir vienīgā racionālā izvēle. Ja mēs nemainam savu virzienu, tad uh, pie jauniem galamērķiem nenonāksim. Mēs zinām, ka pašreizējais patēriņa ražošanas modelis nav ilgtspējīgs ilgtermiņā, un mums ir jāizvēlās cits virziens. Es arī domāju, ka ziņojums diezgan labi atspoguļo to, kādēļ septītās vidas rīcības programmas un visas vidas pakotnes noteiktie virzieni ir ļoti labi, lai Eiropa varētu iziet no krīzes, atkopties no krīzes un kļūtu Uh, aizvien spēcīgāka un lai varētu veiksmīgāk risināt 21. gadsimta izaicinājumus. Paldies! Šodien. Liels paldies par šo prezentāciju. Sāksim tūlīt debates vārds vispirms par ieskungam, kurš ir mūsu kontaktpersona sakaros ar aģentūru. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos sveikt uh, Bruninku kungu un pateikties arī vides aģentūrai un tās vadībai par izcilo veikumu, par ko jūs mums arī eh, šodien sniedzat informāciju. Šajā ziņojumā, par ko jūs mums stāstījāt, eh, ir norādīts, kā uzlabot situāciju Eiropā, eh, ir norādīti, kuri mērķi netiek pildīti un eh, pasākumi, kas būtu jādara, lai eh, uzlabotu situāciju. Un komisija arī paredz atsaukusi uh, likumdošanas priekšlikumu par gaisa kvalitāti. Uh, un kuri eh, projekti tiks pārstrādāti un iesniegti efektīvākā veidā. Tagad vārds Ivo Beletā. Liels paldies, priekšsādātāji. Es arī vēlētos uzdot jautājumu Nīderlandiešu valodā Bronings kungam. Mēs strādājam pie klimata un ETS sistēmas regulējuma. Mēs arī runājam par tirgu stabilitātes rezerves izveidi. Man ir jautājums par energoietilpīgajām rūpniecības nozarēm, jo šīm nozarēm ir daudzos gadījumos pamatotas bāžas par oglekļa noplūdi. Dažkārt, protams, situācijas magums tiek pārspīlēts, bet tomēr, ko jūs vēlētos teikt šim energoietilpīgajām? ietilpīgajām nozarēm, kad uh, jums uzdod jautājumus par tiešajām enerģijas izmaksām, par CO2 izmaksām, kas uh, ir uh, jāsēdz šiem uzņēmumiem, tāpat laikā ASV šīs izmaksas ir ievērojami zemāks nekā Eiropas Savienībā, un kādi argumenti ir mūsu rīcībā. Paldies! Liels paldies par šiem iespaidīgajiem skaitļiem, kas tiek daudz diskutēti ar Katainen kungu. Mēs diskutēsim par to, kā radīt jaunas darba vietas. Un šie skaitļi liecina par to, ka darba vietas tiek radīts tieši ilgtspējīgajās nozerēs, atjaunojumu enerģiju attīstība, tiek radītas darba vietas. Bet runājot par ekonomiku, ja mēs salīdzinām šos skaitļus, nu, mēs arī ļoti eh, daudz diskutējam parlamentā par TTIP, kāds potenciāls šeit pastāv. Mēs pat um, nesen apmeklējām ASV un uh, Es varu teikt, ka tikai uh, man pašam šis temats um, turpināsies vēl līdz varbūt 17. 18. gadam, ja vispār šīs sarunas tiks pabeigtas. Bet ja mēs salīdzinātu darba vietu radīšanas potenciālu, kas ir šai aprites ekonomikai, piemēram, un uh, Eh, ko teiktu Eiropas vides aģentūra, un Ivo Beleta jautājums arī bija ļoti labs par šo oglekļa noplūdi, ko darīt tad, bet šie jautājumi ir saistīti. Eh, šeit ir arī netiešās izmaksas uzņēmumiem, un es gribētu jautāt, kādu padomu jūs mums dotu par konkurēt konkurences noteikumiem, runājot arī par netiešām izmaksām, kā risināt šīs problēmas. Tālāk par elektromobīļiem. Eh, šie elektromobīļi ir labi, bet ja tie brauc izmantojot eh, oglu elektrostacijās radītu elektrību, ražot elektrību, tad beigās šie izmeši pat ir lielāki nekā izmantojot benzīnu kā degvielu. Un mēs vienkārši, mums ir jādomā arī par to, kādā veidā enerģija tiek saražota, un tikai tad, ja šī problēma ir atrisināta, tad elektromobīļiem ir jēga, un tāpat ir svarīgi arī par starpsavienojumiem. Šis jautājums nav pietiekami daudz risināts, ir jādomā arī par viedu satiksmi pilsētās, lai novērstu sastrēgumus. Tātad būtu vēl daudz, kas sakāms, bet nu, mums, diemžēl, ir noteikti laika ierobežojumi komitejā. Paldies, tagad vārds Demes Mekerkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Prānings kungs, sveicu jūs šeit EKR grupas vārdā. Es arī uzstāšos nīderlandiešu valodā, ko mēs abi saprotam. Pagājuši nedēļ Eirostat publicēja datus par atkritumu apsaimniekošanu un otreizējo pārstrādi, un šeit mēs atkal konstatējam liels atšķirības starp dalību valstīm. Nav Uh, vienādu spēles noteikumu šai jomā. Es gribētu zināt, ko jūs domājat par uh, atkritumu apsaimniekošanas tiesību na, uh, aktu īstenošanu un atkritumu uh, hierarhiju. Uh, varbūt mums uh, būtu nepieciešama vērienīgāka, ambiciozāka Eiropas uh, pakete par atkritumu apsaimniekošanu. Es iestājos par to, ka mums ir jādod skaidrs signāls, tas jādara komisijai, un šobrīd kolēģis mūs uztrauc šis jautājums. Tālāk par izēvielām. Šeit situācija ļoti nedroša Eiropas Savienībā, un manuprāt, mums būtu jāizmanto visi resursi, kas ir mūsu rīcībā Brānings kungs, ko jūs domājat par Eiropas mērķiem attiecībā uz aprits ekonomiku? Tagad vārds Gebrantī kungam. Paldies priekšsēdētāji, paldies Brānings kungam par ļoti precīzo prezentāciju par šo ziņojumu. Ir ja tiešām prieks šajā pozitīv, politiskajā vidē uzklausīt kādu, kurš balstās uz faktiem. Un tā ir šī ziņojuma stiprā puse. Šeit ir runa ne tikai par kaut kādu politisku vīziju, bet gan viss balstās uz faktiem. Un balstoties uz faktiem, um, arī tiek norādīts, uz kur, kur mums jāvirzās nākotnē. Un jāsaka, šī aina ir diezgan drūma. Un es uh, citēju saskaņā ar analīzi, ir norādīts, ka ne tikai uh, viena pati vides politika vai efektivitātes ieguvums balstoties uz tehnoloģijas progresu būs nepietiekams, lai sasniegtu 2050. gada mērķus. Līdz ar to mēs ievērojam atpaliekam no tā, ko mēs vēlamies sasniegt. Un uh, Junkera uh, politiskajās vadlīnijās netiek nekas pieminēts no tā, par ko ir runa šai ziņojumā. Tātad šeit ir milzīga atšķirība starp Eiropas politiku no vienas puses un faktiem, kas ir atspogļot šai ziņojumā. Un būtībā man jautājums ir nevis jums, Braunings kungs, bet mūsu priekšsēdētājiem, vai mums nevajadzētu organizēt debates nevis ar Vellas kungu, bet ar prezidentu Junkeru par šo ziņojumu, jo šeit ir runa par uh, būtiskām izmaiņām, kas nepieciešams, un mums vajadzētu organizēt debatas arī plenārsēdē ar komisijas prezidentu. Paldies, vārds Omarī kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī vēlos uzteikt jūsu prezentācijas kvalitāti un gribu teikt, ka es jums piekrītu patiesi ja uh, izvērtējot reālo situāciju mēs uh, varam kļūt pesimisti, tad uh, domājot par to, ka mums ir jārīkojas, mēs varam palikt optimisti. Un man ir tāds viens jautājums, man pastāv bažas, ka īstenotā politika saskaras ar uh, kultūras raksturu problēmām, un es gribētu zināt, vai humanitārās zinātnes to pārstāvji arī ir iekļauti šajā pārdomu procesā par vidus problēmām. Es gribu precizēt, proti, jautājums par to, kas ir laime, kā, kā mēs vērtējam paši sevi, vai arī šie jautājumi būtiskā mērā neietekmē to, kā iedzīvotāji uztver īstenoto politiku. Otrs komentārs. Jūs runājāt par 2050. gadu, tātad būs 9 miljārdi iedzīvotāju pasaulē, un tāpat laikā Eiropas Savienības iedzīvotājs skaits būs samazinājies apmēram par 80 miljoniem saskaņā ar ANO datiem. Tātad šī attīstība notiks ārpus Eiropas Savienību, un tas nozīmē, ka mums ir jārīkojas, lai uh, šie pasākumi tiktu veikti kopīgiem spēkiem. Un vēl jautājums par zilo ekonomiku. Es domāju, ka tai var būt ievērojama nozīme pie nosacījuma. Ja mēs jau tagad nosakām kāda ir spēles noteikumi, jo mēs jau esam lielu kaitējumu nodarījuši uz sauszemes. Un tagad mums būtu jāorientējas uz to, lai nepieļautu tādas pašas kļūdas arī okeānā. Paldies! Liels paldies! Tagad šai Jēzus Periks kundzei vārds. Paldies priekšsēdētājiem! Vakardien mums bija lieliski sanāksme, labs sākuma punkts, un es gribētu uzdot dažus jautājumus. E, pirmkārt, komisārs sacīja, ka Natūra 2000 varētu nodrošināt miljārdiem eiro. No kurienes tiek ņemts šis skaitlis? Jo es pati Nīderlandē strādājot, kur ir 160 Natūra 2000 reģionā. Taču netiek ņemts vērā cilvēks un ekonomika. Tik tiešām arī vīdei ir jātīstās, bet ir ne tikai dāba, ir jāņem vērā lauksaimniecība, cilvēki lauksaimnieki nevar attīstīties, viņiem ir jāpieprasa certifikāti par katru soli, un tas viņiem izmaksā ļoti dārgi šādu certifikātu pieprasīšanu. Mēs redzam peļņas skaitli, bet netiek ne norādīts izmaksas. Vai ir kaut kas domāts, lai cilvēki varētu vairāk piedalīties Natūra 2000? Es domāju, ka politika ir jārespektē vide, bet arī uh, jāapzinās, ka cilvēkam ir vajadzīga vieta. Vairāk nekā 800 gadu lauksaimnieki. Eh, laida ganībās lopus, un pēkšņi šie lopi tiek, eh, un pēkšņi viņi tiek padzīti no šīm vietām. Es domāju, ka ir jādomā arī par iespējām, kas tiek nodrošināts. Paldies, Gūtla, eh, nākošais runātājs deputāta Gūtlande. Broinīkungs, paldies par lielisko izklāstu. Mēs uzzinājām ļoti daudz interesanta. Es gribētu izteikties par dažiem jautājumiem, pārējos es e, varēšu izlasīt dokumentā. Bet, kā jau teicu, daži jautājumi. Jūs aprakstījāt zaļo nozari kopš 2008. gada, ka tā ir ieguvusi vairāk uh, E, konkurētspējas. Vai jums ir kādas konkrētas, konkrētas norādes tehnoloģijas, kas attīstās salīdzinājumā ar apkārtējā stagnāciju, kas vērojama vidas jautājumos? Un jūs norādījāt piecas nozars, kas ir ļoti nozīmīgas, vai ir arī citas. Un ne, vai nevajadzētu likt akcentu uz citām jomām, ko jūs nepieminējāt? Tālāk vispārīgākie rakstura jautājums. Jūs šo ziņojumu prezentējat tik pa pieciem gadiem. Uh, Atsevišķas nodaļas mūs pārsteidz, ja mēs tās salīdzinām ar to, kāda bija situācija pirms pieciem gadiem. Un vai jūs nedomājat, ka vai atsevišķās jomās ir jāparedz lielāks regulējums? Un pēdējais jautājums - bišu mirstība. Vairākās Eiropas valstīs ir vērojama masveida bišu krišana, un tas ir uh, iespējams rādies no kokteļa, ko rādā pesticīdi, neonikotinoīdi, citas ķīmiskās vielas. Ir vesela rinda produktu, kas ietekmē bišu veselību. Bet kāds ir jūsu viedoklis? Kādi soļi būtu jāspēr? Jo, manuprāt, eh, cilvēku izdzīvošanai ir, ir nepieciešama bišu izdzīvošana. Kādas ir? Kāda būtu jūsu reakcija šajā sakarā? Protams, ar to es arī gribu uzrunāt eh, ķīmisko vielu ražotājs. Mm, paldies, nākošais runātājs eh, Šklets. Vispirms es gribētu komentēt eh, jūsu ziņojumu. Tas ir tik tiešām lielisks. Es nezinu, vai tāds bija jūsu nodoms, taču uh, domāju, ka tas ir jāizsūta visām valstu un valdību vadībām, lai šīs um, lēmē iestādes varētu to izmantot, gatavojot nacionālās politikās. Un man tagad ir trīs jautājumi, ko vēlos uzdot. Mums ir divu līmeņu problēmas, kuras mēs skatām Eiropas parlamentā. Pirmkārt, tā pārliecināt komisiju, ka tā ir jāpieturas pie jūsu šodien ieteiktā un pie tā, kas ir svarīgs rīt, cirkulāra ekonomika, zaļās darba vietas un tā tālāk. Otrakārt, kā var vairāk pilsoņus piesaistīt procesam jūsu aģentūras tīmekļu vietnēm? ir divas noderīgas aplikācijas. Viena paredzēta trokšņa mērīšanai, trokšņa piesārņojums ir nozīmīga problēma, un es domāju, ka šīs aplikācijas ir jāpadara maksimāli populārs, jo tās dod iespēju iedzīvotājiem nosūtīt informāciju par mērījumiem, izmantojot viedtelefonus. Tāpat arī citi mērījumi var tikt izdarīti. Tāpat ir aplikācija, kas sniedz informāciju par gaisa kvalitāti, bet vairākās dalībvalstīs šie dati nepastāv. Vai varētu būt problēma, ka šajās valstīs nenotiek gaisa kvalitātes monitorēšana, vai arī netiek jūs aģentūrai savlaicīgi iesniegti dati? Tāpat vēlos jautāt, vai jūs esat ieplānojuši līdzīgas aplikācijas nākotnē, jo jaunieši it īpaši ir lieli viedtelefonu un informācijas tehnoloģijas lietotāji kopumā, un kad jūs varētu celt apziņu jauniešiem un tādā veidā veicināt zaļo, zaļo darba vietu veidošanu. Paldies, nākošais runātājs deputāts Pedičīņī. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. E, aģentūras direktoram par lielisko ziņojumu. Eiropas vides aģentūras pētījumi par perspektīvām norāda, ka zemes erozijas līmeņi, piesārņojuma līmenis pieaug. Tāpat ir jādomā par zemes eh, augsnes stāvokļā monitoringu un situācijas uzlabošanu. Domāju, ka veselīgai videi uh, tas ir ļoti nozīmīgi. 2006. gada priekšlikums tika bloķēts ar dalībvalstu vairākumu, taču vai jūs nedomājat, ka ir augšņu ziņā jāpiedāvā jauna stratēģija, un to varētu pieņemt vismaz pastiprinātās sadarbības ietveros tālāk? Atbalstu visu, kas tik izskanēja saistībā ar elektrisko mobilitāti Ja mums ir tradicionālā pārvietošanās uh, un jānomaina ar elektrisko pārvietošanos, tas ir apsveicami. Un ja enerģija tiek uzkrāta tradicionālajos akumulatoros, baterijās, kuru ražošana ir jāiegūst uh, minerāla vielas, tas ir katastrofāli apkārtējai videi. Tradicionālie modeļi ir jānomaina ar noturīgiem modeļiem. Ir jāveido zilā enerģija, kas nebūtu šoreiz domāta kā jūras iegū, no jūras iegūtā enerģija, bet patiesi e, tīra enerģija. Nā, e, paldies nākošais runātājs Fransuās Grosteta. Paldies! Šis dokuments tik tiešām ir interesants un noderīgs mums visiem. Es saprotu projektu 2050. gadam ar septīto darbības programmu vidēji, bet tas nedrīkstētu palikt lozungu līmenī. Mēs apzināmies pretestību izmaiņām, par to, kas ir grūti piemērojams īsā termiņā, jo viss izpaužas ekonomiskā uh, um, kategorijās, bet es gribu runāt par finansējumu problēmu. Ja mēs vēlamies strādāt ātrāk, ir jāparedz finansējums. Pretējā gadījumā situācija nedarbosies. Finansējums. Um, daudzās val, dalībvalstīs ir samazinājies, naudas pietrūkst, kā mēs varam uzlabot gaisa un ūdens kvalitāti par gaisa kvalitāti. Esmu pārliecināti, ka tuvākajos desmit gados tehno, jaunas tehnoloģijas un zaļās tehnoloģijas būs eh, attīstījušās un no automašīnām piesārņojums samazināsies. Bet piesārņojums no rūpniecības, piesārņojums, ko rada apkūrē, piesārņojums no ogļu saražotas enerģijas ir ievērojams, tāpēc mums ir jādomā par tīrajām oglēm un tam līdzīgām lietām. Šeit ir nepieciešams finansējums. Tā tad mums ir jādomā par zaļo fiskalitāti, gan arī komisija ir jāņem vērā šis investīciju tips FE E, e, stratēģisko investīciju fonda e, ziņā un citādi. Paldies, Bālas kungs! Paldies ļoti īsi! Es gribēju norādīt to, ka mēs redzam spriedzi starp Eiropas rūpniecisko nākotni un ekoloģiju. Tomēr vienā jomā šo, šo situāciju vismaz varētu uh, atrisināt, un tā ir cirkulārā jeb aprits ekonomika, kura šodien ir viens no veidiem, kā panākt, lai viens izstrādājums dzīvot vairākas ekonomiskas dzīves, radītu pārstrādes ķēdes, darba stundas, tehnoloģijas, kas būtu noderīgs visiem, kas eh, spētu lokalizēt darba vietas un at atveseļot teritorijas, kuras saskaroties ar globalizāciju zaudē konkurētspēju. E, tāpat ir direktīva, kura šodien ar labāko regulējumu vairs nedarbojas. Timermaņa kungs ir aprēķēmies strādāt pie šī jautājumiem. Runa attiecībā uz eh, atkritumiem to apsaimniekošanu un pārstrādi, kā arī uz ekokoncepciju. Vai jūs varētu par šo tematu pastāstīt vairāk? Es saprotu, ka jūs neesat lēmumu pieņemošajā struktūrā. Tomēr jums, kas varētu būt vairāk zināms, un parlaments visai nopietni varētu pieprasīt eh, īstenot kādas apņemšanās, jo ja uz kaut ko jāliek uzsvars starp rūpniecību un ekoloģiju, tad tā šī ir īstā vieta. Paldies, nākošais runātājs deputāts Gžīps. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikties par šo prezentāciju. Tiešām ziņojums uh, ir jau pieejams uh, publiski, ar to var iepazīties. Mani īpaši interesēja šajā ziņojumā tas, ka daudzi resursi atrodas ārpus Eiropas Savienības, tos var iegūt ārpus Eiropas Savienības. Un tagad rodas jautājums, kā veidot Eiropas resursu stratēģiju. Iepriekšējā sasaukumā mēs uh, pieņēmām ziņojumu par redzēmju metāliem, kas arī e, tiek iegūti pārsvarā ārpus Eiropas Savienības. Bet mēs, protams, maz varam paši ko izlēmt šajā eh, ziņā par eh, resursiem. Un es gribēju jums uzdot jautājumu arī par eh, resursu ieguvi Ārktikas reģionā. Mēs zinām, ka atsevišķas valstis, kuras nav Eiropas Savienības dalība valsts, jau ir spērušas noteiktus soļus. Nākamais jautājums ir izstrādājuma dzīves cikls no vienas uh, puses, tātad mēs jau īstenojam uh, šādus pasākumus, uh, veidojot aprits ekonomiku, tāpat laikā daudz izstrādājumu dzīves cikls ir saīsinājies. Ir, piemēram, milzīgi uh, izdevumi, lai nomainītu sīku detaļu kādā mm, sadzīves tehnikas mm, iekārtā un izdevīgāk ir nopirkt jaunu iekārtu, nevis mm, nomainīt šo detaļu. Bet tā tas nedrīkstētu būt. Piemēram, ir elektroluks, elektropreces šo eh, savu laiku šī eh, izstrādājumi tika ražoti Zviedrijā, un tas bija, mm, tā bija garantija tam, ka izstrādājums ir ļoti kvalitatīvs. Mums vajadzētu no šā piemēra mācīties. Tālāk šī um, aprits ekonomika notiek šobrīd sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu uh, starp Eiropas Savienību un ASV. Uh, patēriņa un ražošanas modeļi ir ievērojami atšķirīgi apus okeānam. Ziņojumā ir norādīts, uh, kā pastāv tā saucamais konsumerisms, jeb patērētājs sabiedrība arvien vairāk izplatās, un uh, darba vietas uh, ir jārada ne tikai galvaspilsētās, bet arī perifērijā, lai mazinātu uh, nevienlīdzību starp uh, dažādām teritorijām. Vai jūsuprāt pastāv kāds apdraudējums domājot par nākotni? Paldies! Jā, paldies jums visiem par jautājumiem. Mums bija daudz jautājumu, kas tika uzdoti aģentūras izpildirektoram, un tagad es gribētu dot vārdu mūsu pārstāvim valdē, profesors Maikls Skolas un profesors Kristians Hīs. Es nezinu, kurš no jums grib izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribu teikt paldies uh, par to, kas ir tik pārliecinoši mums atjaunojuši mandātu pārstāvēt jūs un Eiropas parlamentu valdē, tad Eiropas vidas aģentūras uh, biroja valdē. Man ir liels prieks būt jūsu vidū šīs ļoti pagātīgās diskusijas laikā, un es gribētu uh, izteikt pāris komentārus par mūsu lomu šajā ziņojumā. Priekšsēdētā es uzskatu, ka šis ziņojums atspoguļo ļoti prominentā veidā atspoguļo Eiropas parlamenta vēlmes un arī idejas tiek, tas atspoguļies veidā, kā tiek, kā ir nu, atspoguļota pieeja mūsdienu vidas izaicinājumiem un domāt par izcinājumiem sistemātiskā veidā, notiek balstīšanās uz faktiem un arī runāts par to, kā arī izcināt uh, pamat problēmas saistībā ar patēriņu, ražošanu un citiem jautājumiem. Eiropas parlaments vienmēr ir lūdzis, lai aģentūra rūpīgāk izpēta datu uzticamības un apstrādes jautājumus, uh, lai tiktu izanalizētas un izvērtētas politikas un to ietekmes, un lai tiktu demonstrētas dažādas politikas iespējas gan Eiropas Savienībai, gan ārpus tās. Šīs darba mm, iespējas mm, Eiropas vidas aģentūrai nevienmēr citas puses, citi pārstāvi valdē tās atbalstīja, viņiem bija diezgan skeptiska noskaņa, vai viņi arī bija pret politikas analīzi vai arī politiku īstenošanu. Esam ļoti priecīgi, ka visi ir apmierināti ar a, aģentūras darbu un izvēlēto virzienu. Tāpat es arī uzskatu, ka mūsu atbalsts aģentūras darbā, lai viņi lūkotos arī ārpus Eiropas Savienības robežām un lai viņi stiprinātu Eiropas Savienības līdera rom, lomu ilgspējīgas attīstības, zaļo inovāciju un aprits ekonomikas, dabas kapitāla jautājumos. Tas, tas ir skaidrs, ka, balstoties mūsu diskusiju, tas ir pareizais virziens, kurā doties nākotnē, un tāda ir bijusi parlamenta nostāja pēdējo kādu laikā. Šī pieeja gūst aizvien plašāku atbalstu, un to arī atspoguļo uh, ziņojums par Eiropas vidas stāvokli un nākotnes perspektīvām. Un ir skaidrs, ka vairākumu no izaicinājumiem mēs neatrisināsim izolēti nepieciešama sadarbība. Uh, Ja runājam par uzticamības un pārskatamības aspektiem, tad jānorāda, ka šis ziņojums ir ļoti inovatīvs. Tas ļauj visiem pilsoņiem un ziņojuma uh, lasītājiem piekļūt oriģināliem un uzticamiem datiem, lai viņi paši varētu izprast situāciju, varbūt pat apstrīdēt aģentūras interpretāciju. Esmu ļoti apmierināts ar šo ziņojumu un esmu arī ļoti lepns ka tajā atspo, labi atspoguļots parlamenta vēlmes un kāds. Un visbeidzot, ir skaidrs, ka, uh, lai nodrošinātu labus risinājumus, ir jāizstrādā efektīvas ilgtermiņa politikas un prakses, tās ir jāīsteno un jāatbalsta visos līmeņos. Un es uzskatu, ka šai komitejai un parlamentam kopumā ir ļoti būtiska loma spēlēm, sadarbojoties ar citām Eiropas institūcijām, ir jānodrošina kontinuitāte un arī loģiska un uh, pamatotība. Un tieši tādēļ uh, līdz aģentūras darbā mums rodas iespējas, ka pragmatiskā pieeja uh, kura dažkārt varbūt ir arī pesimistiska, bet tajā pašā laikā tā nodrošina nepieciešamos elementus, lai īstenotu politikas ļoti optimistiskā veidā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad. Vai jūs vēlaties izteikties? Perhaps a short word of addition also on my side. Jā, arī es vēlējos ko papildināt. Liels paldies Eiropas vīdes aģentūrai. Pēdējie trīs gadi bija, ir bijusi man lieliska pieredze, un esmu ārkārtīgi pateicīgs, ka esat izteikuši man uzticību arī nākamajiem trīs gadiem. Gribēju uzsvērt kādu uh, lietu, proti, ka Eiropas uh, vidas aģentūra ir ļoti uh, labi atbildējusi uz visiem mūsu lūgumiem, runājot arī par daudzgadu vidas programmām, jau pašos agrīnējos Eiropas ziņojuma posmos. Aģentūra ir uh, pieņēmusi un ņēmusi vērā ļoti daudz no mūsu komentāriem. Un šie komentāri nedaudz arī atspoguļojās šajā diskusijas sesijā. Uh, Mēs esam izteikuši daudzus komentārus, piemēram, par uh, resursu efektivitātei, uh, aprits ekonomikā, tāpat arī esam runājuši par to, ka ir jāstiprina um, vidas, spēcīga vidas politika un tas, ko mm, dzirdējāt šodienas prezentācijā, tas, šie aspekti ir iekļauti uh, gan ziņojumā, gan arī prognozēs. Esmu ārkārtīgi pateicīgs, ka vidas komiteja ir ņēmusi vērā mūsu sagatavotos komentārus. Es sagatavošu šos komentārus un iesniegus tos Eiropas vidas aģentūrē. Šī ir ļoti spēcīga, laba un atvērta sadarbība. Paldies! Lielas paldies! Un tagad došu vārdu izpildirektoram Bruniks kungam, bet lūdzu iekļaujieties 12 minūtēs. To... Jā, paldies. Mēģināšu atbildēt visiem 94 jautājumiem, kas tika uzdoti. Pirmkārt, liels paldies par ļoti pozitīvo atgrieznisko saiti un komentāriem par ziņojumu. Gribētu izcelt divus jautājumus, ko pieminēja vairāki deputāti. Pirmkārt, visi dati ir uh, uzticami un tiem var izsekot tad visiem datiem, kas izmantoti uh, ziņojumā. Tie ir balstīti uz uh, rūpīgu uzraudzību visās dalību valstīs un uh, visā ziņojumā par jebkuru tēmu varat uzklikšķināt uz jebkuru sadaļu un tas jūs aizvedīs pie visiem datiem. Tātad caurskatāmībā un izsakojumība mums ir ļoti svarīga, un manuprāt, tas arī mēs esam vidas, uh, esam pasaules līderi šajā jomā. Es nedomāju, ka katrs ir citu reģionu pasaulē, kur 39 valstis būtu gatavs tik atklāti un caurskatām dalīties ar šādiem datiem. Otrakārt jānorāda, ka šis ir ziņojums, kas ir mm, radies sadarbībā ar visu mūsu tīklu, tas iekļaus arī, arī parlamentu. Uh, sasniedz, sa, mēs saņēmām vairāk kā 1500 komentārus. Tas bija tiešām ļoti apjomīgs darbs, lai tos visus apstrādātu un um, iekļautu, bet tas tikai palielina darba vērtību un uzticamību. Viens no ierosinājumiem bija prezentēt šo ziņojumu valstu vadītājiem un arī dalību valstīs. Varu norādīt, ka mēs kontaktējamies ar valstīm, vairāk, mēs zināmies ar vairāk kā 25 um, valstīm. Tas nozīmē, ka mēs dosimies uz šīm valstīm, prezentēsim ziņojumu un lūksim, lai tad valsts sniedz savas pārdomas par to, cik tas ir būtisks konkrētajā valstī, tiek, tiek organizēti pasākumi un mēs liekam tiešām lielu uzsvaru uz šo darbu. Un tagad pievērsīšos precīzākiem jautājumiem. Daudz no jautājumiem bija saistīti ar īstenošanu visā šajā diskusijā, vai mums ir nepieciešams, vai mums nav vajadzīgs politikas, vai nepieciešams papildu politikas, vai mums drīzāk jākoncentrējās uz īstenošanu, nedomāju, ka varu sniegt vienu atbildi. Dažos gadījumos ir skaidrs, ka pilnīga esošās likumdošanas īstenošana būtu būtisks solis prie, uz priekšu. Te var pieminēt gan bioloģiskās daudzveidības direktīvu, gan ūdens direktīvu. Es domāju, ka šajā gadījumā mēs varētu panākt. <clears throat> labu progresu nodrošinot atbilstošu esošo tiesību aktu īstenošanu. Vairākos jautājumos tika runāts par Eiropas Savienības konkurētspēju globālā līmenī. Te gribētu pievērsties dažām atsevišķām lietām. Pirmkārt, pastāv šī hipotēze par to, ka uzņēmumi izvēlēsies valstis, kurās ir viszemākais vidas likuma uh, regulējuma līmenis. Jāsaka, ka, ka nav daudz pierādījumu, kas pierādītu šādu tendenci. Ja uzņēmumi pārceļās, tad drīzāk saistīts ar darba spēka izmaiņām, sociālās sistēmas izmaksām vai arī iespējami iekļūt tirgu, un dažos gadījumos runa ir arī par energoresursu izmaksām. Bet nav pierādījumu, ka uzņēmumi pārceļās uh, sliktāka vidas regulējuma dēļ, jo vairumā gadījumu tas tiešām rada maz ietekmi uz uzņēmuma uh, izdevumiem. Mm, tas pirmkārt. Otrakārt, ja aplūkojam enerģijas izmaksas, uh, svarīgākās ir šīs izmaksas uz sarežģītas produkcijas vienības apjomu, un tādā ziņā Eiropas Savienība ir ļoti energoefektīva, e, energoefektīvs reģions, ja salīdzinam sevi ar ASV vai Ķīnu, tad ir jādomā par resursu produktivitāti, energoefektivitāti, nu, un tad tādā ziņā mēs varam um, mainīt savu izpratni. Varu sniegt vienu piemēru. ASV ekonomikā ir divreiz uh, energo intensīvāka nekā mūsējā, tad mums te ir zināma priekšrocība, ja mēs savu ražošanu veicam energoefektīvākā veidā. Ja runājam par cirkulāro ekonomiku un zaļām darba vietām, no mūsu ziņojuma ir skaidrs, ka ir ļoti svarīgi, ka tiks sagatavot zaļās ekonomikas, cirkulārās ekonomikas pakotne. Tad vajadzēs koncentrēties uz energo efektivitāti, tā saucamajā upstream veidā, un tas sasaistās, sasaistās arī ar atkritumu pakotni. Tātad um, ir jārunā par upstreamingu, par dizainu, produktu kvalitāti un un novecošanu, kas varbūt gan ieplānota, gan nē, ja jūs izveidojat kaut ko, un mm, tad pēc dažiem gadiem ir skaidrs, ka nav, ne, nav pieejami visi nepieciešami atjauninājumi vai detaļas. Visi šie jautājumi ir svarīgi, kad nākam klajā ar to, kā padarīt ekonomiku cirkulārāku. Vēl kāda lieta, ko esam minējuši ziņojumā, ir tas, cik svarīgi ir tas, kā biznesa modeļi pāriet no uh, uh, uz uh, partnerību. Piemēram, runājam par ķīmisko vielu izmantošanu un to, kāda pieeja tiek izmantota materiālu, materiāliem uzņēmē darbībām. Tika pieminēt, pieminēt arī uh, atkritumi, bet jārunā ne tikai par atkritumiem. Atšķirības starp dalību valstīm ir ļoti lielas, paplašinot Eiropas Savienību, arī atšķirības ir palielinājušās, un ir divi veidi, kā to risināt, ir jāstrādā pie dažādiem laika grafikiem, dažām valstīm tiek piešķirt dažādi termiņi problēma risināšanai, un tajā pašā laikā otrs risinājums ir dažādu mērķu noteikšana gan vides mērķu jomā, gan arī citās ekonomikas jomās. Ir jāņem vērā atšķirības starp dalību valstīm, bet vispārējam mērķim vajadzētu būt virzīties uz priekšu pareizajā virzienā. Ir jānodrošina, ka visas um, dalību valstis spētu sakot un ievērot noteiktos mērķus. Ja, nu, ja jūs vēlties un mēs tiešām vēlamies, lai visi piedalītos noteikto vidusmērķu sasniegšanām. Runājam par sociāliem zinātnēm un par vērtību un tradīciju nozīmi patēriņā. Kad es ieņēmu savu amatu, parādījās dažādi raksti, kas apšaubīja to, ka sociālais zinātnieks, es esmu viens no viņiem, ka viņš varētu veiksmīgi vadīt Eiropas vides aģentūru. Uh, pastāv ziņām spriedzi starp politisko, ekonomisko, sociālo dimensiju, bet esam stiprinājuši tos savā ziņojumā. Mēs aplūkojam sociālajiem jautājumiem, uz biznesa modeļiem, uz uh, ieradumiem, uz vērtībām, un mēs sagatavosim ziņojumu arī par informācijas lomu un mēdīju lomu, kā informācija un mēdīja var mainīt cilvēku ieradumus. Mēs strādājam pie šiem jautājumiem runājam par zilo ekonomiku. Zinām, ka tā ir ļoti svarīga darba kārtība, un tas pats attiecās arī uz zaļo ekonomiku. Ja nevaram nodrošināt spēcīgu ā, jūras un akvakultūru, tad nevaram ā, stiprināt savu ekonomiku ilgtermiņā. Mēs zinām, ka um, ja runājam par Natūra 2000, ir uh, sociālie un ekonomiskie apsvērumi, um, domājam par lauku attīstību, par lauksaimniekiem, to pieminēja vairāki runātāji. Mēs vairākos savos ziņojumos esam aicinājuši nodrošināt dziļāku politikas integrāciju uh, starp uh, vides jautājumiem un kopējo lauksaimniecības politiku. KLP runā par lauksaimniekiem, lauksaimniecību, kā nitrātu uh, direktīva, cits direktīvas un Natūra 2000 direktīva, tām ir nedaudz cits virziens. Mums ir jādomā par politisko, politikas integrāciju, lai uh, šī ir arī mūsu jau vairākus gadus ieturētā līnija, esam to uzsvēruši arī savos ziņojumus par lauksaimniecību un dabas ziņojumam, mēs arī pašlaik strādājam pie jaunu ziņojumu, un jums bija taisnība norādot, ka ir jāatrod līdzsvars, nenorādot, neatsakoties no mūsu prioritārā, viena no prioritāriem mērķiem, tātad dabas kapitāla stiprināšanas. Augsne. Mēs neesam politikas veidotāji, un es nevaru norādīt, ka mums ir nepieciešama augsnes direktīva. Pat no mūsu ziņojuma kļūst skaidrs, ka augsne spēlē ļoti būtisku lomu ekosistēmās. Visamāk šī loma nav pietiekami novērtēta. Mēs augsnē audzējam savu pārtiku, tas spēlē ļoti būtisku jomu, lomu gan ūdens ciklā, gan oglekļa ciklā. Uh, un nu, koncentrēšanās uz augsnes kvalitī, kvalitāti ekosistēma perspektīvā ir ļoti svarīga. Vai nu tas nozīmē, ka tiks sagatavota jauna direktīva vai nē, to atstāšu politikas veidotāju ziņā, tas nav mūsu mandāti ietveros. Ja nē, par zaļās ekonomikas konkurētspēju un a, konkrētiem piemēriem, kur tas ir pierādījies, skaidrs, ka te varam runāt par energoefektivitāti, daudzi mūsu uzņēmumi ir pasaules līderi. A, atjaunīgie resursi, jāpiemina arī ķīmiskais sektors, kas ir panācis būtisku progresu energoefektivitātes jomā, viņi ir pārgājuši uz vairāk bioķīmisko jomu, bet jāno, nu, jāizceļ, jāizceļ kā autoražotāji ir panākuši brūknis būtisku progresu, jo īpaši domājam par resursu pārstrādi. Tā ir, un tad kopumā varam runāt par Eiropas uzņēmumu labu konkurētspēju. Tika pieminētas vairākas pilsoņu iniciatīvas. Mēs piekrītam, ka pilsoņu iesaistīšana un iesaista ir ļoti svarīga, veidojot pamatu labai vidas politikai, vai mēs vēlamies izstrādāt vairāk aplikāciju. Man ir jāatbild atbilde kuru varbūt man nepatīk sniegt, un es negribētu būt tas cilvēks, kurš sūdzās par resursiem, bet mums ir mūsu budžeta ierobežojumi. Katru gadu mums samazinās darbinieku skaits aģentūrā, un mums pieejamie resursi, lai strādātu pie šiem jautājumiem, ir ļoti ierobežoti. Tātad šis ir resursu jautājums, un ko mēs varam darīt? Mēs esam viens no dibinātāju partneriem pilsoņu zinātnes tīklā Eiropā, un mums ir zināšanas par to, un tad visa šī informācija par to, kā apkopot un izmantot datus, ir pieejama par brīvu visiem, bet mūsu pašu resursi ir, diemžēl, visnotaļ ierobežoti. Un, ja runājam par finansējumu, un te jau gandrīz esmu nācis pie beigām, uh, ekonomikā jau ir pieejams liels apjoms valsts līdzekļu, bet te ir jādomā par makroekonomisko uh, virzienu, kurā izmantojam šos līdzekļus. Ja domājam par finansējuma pieejamību, tad trīs no pieciem kritērijiem, lai iegūtu valsts finansējumu, ir uh, jāizpilda. Uh, Tas ir gan par resursu efektivitāti, gan par ogļu samazināšanu un citiem. Mēs esam, esam arī daudz, te jārunā arī par nodokļiem, par vidē kaitīgajām subsīdijām. Un ir skaidrs, ka šiem līdzekļiem tiek piesaistīts arī politiskais virziens. Un vēl divi īsi komentāri par resursiem ārpus uh, Eiropas un arī Arktikā. Pašlaik mēs strādājam pie Arktikas ziņojuma, tam vajadzētu būt gatavam gada beigās, lai atbalstītu Eiropas Savienības stratēģiju Arktikas reģionā. Tā ir ļoti sensitīva uh, planētas uh, daļa, reģions, ne tikai politiski jūtīga, bet arī vidas ziņā. Pašlaik šajā reģionā ir ļoti uh, vāja pārvaldība un ja domājam par odekļa, oglekļa budžetu, ja vēlamies saglabāt tātad šo ierobežojumu zem diviem grādiem, tad mums ir mm, te jādomā par visām zināšanām un ieguldījumu kopējā diskusijā, bet tad patieso lēmumu un institīvu pieņemšanu politikas veidotāju ziņā. Un visbeidzot par tirzniecības sarunām. Mūsu loma tajās ir ļoti neliela, mums nav resursu, lai iesaistītos diskusijā, un tad faktiski var teikt, ka mēs neesam iesaistījušies šajā diskusijā vismaz pašlaik. Ziņojumā esam aplūkojuši līdzsvaru starp importu un eksportu un par to, kā mūsu nospiedama eksternalizācija notiek. Uh, gan enerģijas, gan resursu izmantošanā un citos jautājumus. Tas varētu būt mūsu ieguldījums diskusijā, bet, diemžēl, tas ir pavisam neliels. Uh, Es atvainojos, ka izteicos tik īsi, bet bija tik daudz jautājumu. Es ceru, ka neviens nepalika vīlies, ja neiedziļinājos sīkākās detaļās. Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju, lūdzu sazinieties ar mums. Līdz šim esam vienmēr sadarbojušies ļoti efektīvi, tādēļ jums ir kādi sīkāki jautājumi, tad vērsieties pie mums. Paldies! Liels paldies! Un tagad mums tulīt jāpievēršas nākamajam darba kārtības punktam. Un tas ir atzinums par ko mēs diskutēsim, proti par ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu, laišanu tirgu un lietošanu. Dodu vārdu Linskungam. Paldies priekšsēdētāji par šo iespēju jūs uh, iepazīstināt ar atzinumu par ārstniecisko dzīvnieku barību. Šie, šī regula iekļaujas Eiropas komisijas pakotnē. No vienas puses ir regula par uh, veterinārajām zālēm, pie kā strādā tātad uh, Grosteskundze, kas gatavo ziņojumu. Uh, Un uh, otrs uh, elements ir uh, ārstnieciskā dzīvnieku barība. Atbildā komiteja ir lauksaimniecības komiteja, mēs gatavojam atzinumu. Un trešais elements ir uh, uh regula par Eiropas veterināro medikamentu aģentūru. Tātad. tad Manuprāt, šis mūsu komitejas atzinums ir ļoti būtisks, lai mēs varētu saskaņot šos eh, tiesību aktu projektus, lai nodrošinātu arī tiesisko paļāvību eh, lietotājiem, lai nebūtu pretrunus, pretrunus starp regulām par veterinārām zālēm un ārstniecisko dzīvnieku barību. Līdz ar to ir jābūt vienotām definīcijām par antimikrobiālām vielām un arī par dažādām ārstēšanas metodēm, par terapiju, par profilaksi Eh, tas viss ir precīzi jādefinē, lai būtu skaidrs, par ko ir eh, runa. Es uzskatu, ka ir jāsaskaņo šīs regulas, tādēļ ir jāsaskaņo arī darba grafiks pie šiem ziņojumiem un atzinumiem. Es eh, atzinīgi vērtēju komisijas priekšlikumu Un es domāju, ka ir nepieciešams harmonizēt šos jautājumus Eiropas līmenī, runājot par ārstniecisko dzīvnieku barību. Tāpat tas, ka ir izvēlēta regulas forma, arī ir apsveicami, jo iepriekšējā direktīva, kas tika pieņemta 1999. gadā, ir jāpārskata, un tas mums palīdzēs uzlabot dzīvnieku veselību Eiropas Savienībā, un arī palīdzēs uzlabot cilvēku veselību, jo šīs lietas dzīvnieku un cilvēku veselība ir cieši saistītas. Tātad, kas ir šajā regulā konkrētāk? Uh, šie ārstnieciskā dzīvnieku barība ir barība, kas satur uh, ārstnieciskas vielas, uh, tā skaita antibiotikas, šīs ārstnieciskā dzīvnieku barība tiek izmantota liel, ganāmpulka ārstēšanai, piemēram, putniem vai citiem lopiem vai zivīm. Atsevišķiem uh, dzīvniekiem tas būtu mazāk pamatoti. Un pēc satura ir norādīts, kas drīkst sagatavot ārstniecisko dzīvnieku barību. Uh, Eh, proti lauksaimnieki, kā tas tiek darīts tālāk. Ir arī norādīts, cik ilgi drīkst eh, izmantot šādu barību. Un tā tiek nodalīti antimikrobiālā, mm, nodalīts antimikrobiālās vielas un citas vielas Eh, centrālais punkts šajā eh, priekšlikumā ir eh, cīņa pret antimikrobiālo rezistenci, un tas ir tiešām ļoti būtiski, ja mēs domājam par inovācijām un konkurētspējas uh, veicināšanu un par šādas uh, dzīvnieku varības pieejamību visā Eiropā. Uh, komisijas priekšlikumā es vēlētos grozīt vairākas punktas, proti ir nepieciešama definīcija, kas ir antimikrobiālās vielas, tālāk dažādas izmantošanas metodas metodes, un es arī esmu paredzējis konsultēties ar citiem, uh, um, citiem autoriem, lai mēs būtu vienprātīgi šajos trīs jautājumos. Tālāk ir runa par profilaktiskas izmantošanas aizliegumu ārstnieciskai dzīvnieku barībai. Es gribu skaidri norādīt, ka kopš 2006. gada ir aizliegts izmantot uh, antibiotikas um, uh, kā augšanas veicinošas vielas lokopībā. Un, protams, ir uh, Uh, paredzēts palielināt atbildību veterināriem pa, parakstīt ārstniecisko dzīvnieku barību. To drīkst darīt tikai pēc dzīvnieku izmeklēšanas un tāpat jānorāda datums, cik, cik ilgi drīkst um, ražot šādu barību. Komisija ierosina 14 dienas, bet uh, pēc tam tiek uh, tas uh, samazināts uz septiņām dienām, ja antibiotiku lietošana nav nepieciešama ilgāk par septiņām dienām. Un manuprāt, mūsdienu tehnoloģiskās iespējas ir jāņem vērā un jāizmanto. Un F sa eh, var arī noteikt atlieku eh, vielu eh, maksimālos daudzumus, kas ir pieļaujami balstoties uz zinātniskiem atzinumiem. Esmu gatavs sadarboties ar ēnu referentiem un grozījumus var iesniegt līdz 24. aprīlim, jo balsojums ir paredzēts 17. jūnijā. Paldies. Tagad dosim vārdu ēnu referentiem Zanikungs. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms man jāatkārto, jāuzsver, uh, ka mēs runājam par jaunu regulu šai debatēs. Tā tad ir ierosināts pieņemt jaunu regulu. Šis priekšlikums un grozījumi, kas ir paredzēti, ir uh, vērsti uz dzīvnieku un cilvēku veselības aizsardzību par uh, to, ka tikai licencēti ražotāji drīkst izgatavot šādu barību un tikai tad, kad to ir parakstījis veterinārs. Protams, ir uh, jāizdara izmaiņas, grozījumu un kolēģis Lins ir sagatavojis ļoti labu atzinumu projektu. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies arī vienoties par kompromisiem, kas uh, Eh, kā jau tas iezīmējās pirmajā ēnu referents sanāksmē. Es vēl tikai vēlējos uzsvērt vienu eh, lietu, neatkārtojot jau iepriekš teikto, tātad šeit četri punkti, par ko vēlos runāt. Manuprāt, ārstnieciskā dzīvnieku barība ir svarīgs veids, kā dzīvniekiem iedot eh, zāles. Nākamais punkts ir veselība ar veselību saistītie jautājumi. Un šeit jādomā gan par dzīvnieku, gan par cilvēku veselību, kas ir jāgarantē. Tres, treškārt, jā, veterināru loma ir neapšaubāma. Un ceturtais punkts atsevišķi jautājums jautājumi ir arī atrunāti regulā par veterinārajām eh, zālēm. Un šeit ir jāizvairās no eh, atkārtošanās abos jautājumos. Tātad ir jāatbalsta arī pētījumi, uh, Uh, attiecībā uz ārstniecisko dzīvnieku barību to ies, par to iestāja sociālistu un demokrātu grupu un esmu gatavs uh, konsultēties ar kolēģiem. Un tagad Nikolson kungs no EKR grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Viens no efektīvākajiem veidiem, uh, lai dzīvnieki saņemtu medicīnisko barību, ir med, eh, eh, saņemtu zāles ir ārstnieciskā barība, ir domāti un pieņemti jauni pasākumi, kas atbilst tehnoloģiskiem progresam un vieš lielāku skaidrību mūsu ražotājiem. Es vēlos pateikties referentā par paveikto darbu Eh, kas līdz šim eh, paveikts pie šī dosjē, es piekrītu eh, iesniegtajiem grozījumiem, ir tīpaši teiktiem, kas attiecas uz dzīvniekiem, kas netiek izmantot pārtiks ražošanā, kā arī par ārst, ārstēšanas veidiem, un var piekrist, ka kaut kas ir jādara komisijas piedāvātajā pārneses vērtībām septītajā pandā skaidru robežu noteikšana ir nozīmīga juridiskai skaidrībai, bet viena procenta slieksnis, manuprāt, praktiski nav izmantojums, ne arī proporcionāls e, iesaistītajiem riskam. Ja mums ir šis slieksnis jāsasniedz, tad vismazākais, kas mums ir vajadzīgs, ir ilgs pārejas periods. Pretējā gadījumā mēs apgrūtināsim krietni visu nozari. Tālāk ir vairāki aspekti, kuras nevar piekrist referentam. Piemēram, 14. grozījums varētu būt ar neparedzamām sekām. Savienot, apvienotajā karalistē šobrīd ir personas, kuras var izrakstīt zāles, bet ne visi no tiem ir veterināri. Domāju, ka mēs varam apgrūtināt eh, dzīvnieku turētāju izvēles iespējas un rīcības iespējas. Tāpat arī dažas problēmas ir 17. grozījumā. Pagājušā nedēļā Agri komitejā Frankly, I'm not necessarily, I'm not one of those. Uh, while we all agree uh, that using medical par ļaunprātīgu izmantošanu. Domāju, ka šāda nepareizi izmantošana ir jānovērš, taču 17. E, grozījums nevar koriģēt patiesas pieļautas kļūdas un arī tomēr jāpatur prātā, ka prevencija ir labāk vienmēr nekā ārstēšanu. Tāpat jāpaturprātā, ka zālēm ir vajadzīgs zināms dienu skaits, lai iedarbotos, un jāpatur mm, prātā atsevišķu slimību simptomi, piemēram, cūku caurēju, vēl citas e, kur mēs nevaram tik vienkāršot pieiet. Uh, uh Tāpat Eh, ņemot vērā manis pārstāvēto jomu, norādu, ka atsevišķas problēmas pastāv, bet ceru, ka tām tiks rasts risinājums. Paldies, turpina priekšsēdētājs no zaļajiem deputāts Hauslings. <clears throat> Jā, ja, es diezgan kritiski vērto eh, re, eh, regulu, jo mērķis ir samazināt šādu vielu lietošanu un vērtēju kritiski to, ka tagad lopu barībai var pievienot antibiotikas. Uh, Un līdz ar to komisijas stratēģija ir nekonsekventa domājot par antibiotiku izmantošanas samazinājumu. Referenta ierosinātie grozījumi, manuprāt, ir atbalstāmi. Mums ir aizliegts izmantot uh, antibiotikas profilaksē, tas mums ir uh, jāatbalsta. Uh, bet tā pašā laikā mums pietrūks profilaktisko pasākumu. Nākamais punkts ir metafilakse. Es domāju, ka mums ir eh, šī definīcija vairāk jāierobežo. Un uh, nevaram arī pieļaut to, ka uh, dzīvniekiem tiek dotas uh, zāles tikai izmantojot lobarību, ja, ja nevar ārstēt, piemēram, lielākus lopus, vispār šī sistēma būtu kritiski jāizvērtē un um, jādefinē metafilakse. Tālāk par uh, veterināru lomas stiprināšanu, tas ir pareizi, bet man šeit ir zināmas um, uh, iebildes, jo daži veterināri iedzīvojas no tā, ka viņi tirgo uh, dzīvnieku eh, veterināros medikamentus, un šī situācija būtu jāsakārto domājot par eh, šo ārstniecisko lobarību. Tālāk par pārnesi. Šobrīdējās robežvērtības ir pārāk augstas, un mūsu pienākums ir pazemināt šīs robežvērtības. Uh, Nu, piemēram, ja eh, šī barība tiek vēsta no viena uzņēmuma uz otra, tad šis eh, piesārņojums var eh, rasties, teiksim, ja šī varība tiek izmantota cūku ārstēšanai, bet pēc tam piesārņot ir lielo barība, nu tad tas ir jāsakārto tālāk par šīm izmantošanas ilgumiem. 14 dienas ir pārāk gari, 7 dienas būtu pieņemams termiņš. Un mums, kā zaļajiem, ir, manuprāt, vispār šī pieeja nepareizi izvēlēta, bet nu, mums ir jācenšas izlabot, cik iespējams šo priekšlikumu. Bet nu, esmu gatavs sadarboties ar kolēģiem. Paldies! Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc pirmā lasījuma mēs atbalstām regulas priekšlikumu, bet attiecībā uz cilvēka veselības aizsardzības sadaļu mēs gribētu transferēt atsevišķus noteikumus, kas jau ir iekļauti mūsu iniciatīvas ziņojumā par um, rezistents pret mikrobiem. Tāpat mūsu nostāja ir zinām, mēs vēlamies, lai gan cilvēku, gan dzīvnieku veselības aprūpe notiktu ind uz individuāliem un nevis grupas pamatiem. Tāpat Eh, pretmikrobu prek, eh, preparātu izmantošana ir jāsamazina līdz minimumam, jā, jāsamazina mikrobu rezistents iespējas un jānorāda, ka jānosaka stingrākas kontrolas ir jāuzlabo eh, uh, higienas prasības visās vietās, kur šie dzīvnieki vai ganāmpulki tiek audzēti. Katrā ziņā veterināriem nevajadzētu vienlaicīgi gan izrakstīt, gan pārdot antibiotikas. Tāpat ir jāparedz samazinājuma mērķi kuri būtu jāpārskata virzienā uz leju, un šeit mēs varam piekrist referentam, ka antibiotiku parakstīšanai ir jāparedz vienas nedēļas termiņš. Vairāk ir jābūt zināmam ierobežojumu skaitam, lai nepieļautu multiplus parakstīšanas. Uh, Un tagad mums ir pieci e, runātāji pieteikušies un jādod arī iespēja komisijai rieģēt. Pusotra minūte katram runātājam. Deputāti Grosteta. Mēģināšu izteikties īsi. Es gribētu pateikties kolēģim Klincam, Lincam par lielisko darbu. Au règlement sur le, les médicaments vétérinaires, on a travaillé en très bonne collaboration. Euh... Šis teksts ir paredzēts, lai harmonizētu uh, medicīniskās barības pārdošanu. Uh, un laišanu tirgu, jautājumi ir cieši saistīti ar dzīvnieku veselību. Būtiska ir rezistence. Ir jācīnās pret šo apdraudējumu veselībai, un Linsa kungs savā atzinumā vēlas labāk definēt profilaktiskā me, et, profilaktiska un terapeitiska lietojuma definīcijas. Tāpat arī atzinā, atzinums aicina profilaktiski aizliegt izmantot antibiotikas. Es to atbalstu un iestrādāšu to arī savā dokumentā par antibiotiku izmantošanu veterinārajā medicīnā. Es vēlos, lai teksti būtu konsekventi. Es dzirdēju arī citus runātājus. Es domāju, domāju, ka veterināru loma ir eh, jāieliek arī noteiktos eh, rāmjos. No manas puses tas ir viss. Ilgāk neizteikšos, taču svarīgi ir tas, ka mēs strādājam saskaņoti. Paldies! E, uz, paldies, nākošais runātājs deputāta Ūtelanda. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā katru vēlos teikt, ka katru gadu 25 tūkstoši cilvēku mirst antibiotika rezistences dēļ Tāpēc ir ļoti būtiski šādu rezistenciju nepieļaut, un arī risinājumos ir alternatīvas. Domāju, ka ar medikamenti nav vienīgais risinājums, ir iespējas uzlabot dzīvnieku veselību, un ir redzams, cik lielā mērā ir mazāk nepieciešams izmantot medikamentus. Piemēram, mēs saskaramies ar cūku um, pārapdzīvotību kūtīs. Un uh, domāju, kā šādas prasības attiecīgā pret uh, dzīvnieku turēšanu ir jāpārskata. Paldies, priekšsēdētāji. Nākošais runātājs šeit ir Pīrika. Pagājušajā nedēļā Nīderlandē mēs noskaidrojām, ka. Uh, 60% samazinājums antibiotiku lietošanai ir iespējams. Ir jāparedz līdzsvar punkts, ir mūsu mērķis, lai dzīvnieki būtu veseli, lai cilvēks būtu vesels, tad, tad šis ir, ir vajadzīgs vesels dzīvnieks. Un, uh, Lauksaimniecības nozarē, piemēram, mēs situāciju vērtējam, taču ir jāņem vērā arī ekonomiskā realitāte. Uh, Arī es esmu, eh, kā teica eh, Nikolsona kungs, pret eh, antibiotika rezistences izveidošanos, bet domāju, ka mēs esam īpaši atbildīgi. Un šajā sakarā man ir divi jautājumi. Kas notiek ar antikoksidiozu situāciju? Un otrais, kādas priekš, priekšrocības un trūkumi? Eh, kas ir iekļauts eh, apsvērumos, citiem vārdiem sakot, vai ir izsvērti visi par umprēru. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs arī pateicamies sirsnīgi par šo atzinumu Un arī apsveicams ir uh, ierosinājums, ka šīs uh, regulas tiek apspriestas uh, vienlaicīgi un uh, dalību valstīm vienlaicīgi jādarbojas tālāk. Ļoti svarīgas ir definīcijas un to detaļas, kas ir veterinārās zāles, kas ir ārstniecīsko dzīvnieku barība un ir skaidr, nepieciešams precīzs uh, vielu saraksts. Mēs arī vēlamies samazināt antibiotiku izmantošanu lauksē lauksaimniecībā un uzlabot dzīvnieku audzēšanas metodas, bet tomēr šajā regulas projektā vēl ir daži potenciāli konflikti paslēpti, kas mums ir jārisina vai katrs uh, lauksaimnieks, kurš tagad uh, pievienos šīs vielas, uh, būs jāsertificē, un ja jā, tad kas to kontrolēs dalību valstīs? Es no uh, savas, uh, sava reģiona, es pārstāvu Bavāriju, uh, zinu, kāda ir situācija, ka tagad ir uh, kontrolieri, kas darbojas, bet ja būs, uh, jā, certificē katra lauka saimniecība, nu es nezinu, kā to būs iespējams īstenot visā Eiropā. Tagad Pilārā jūsu. Paldies priekšsēdētāji apsveicu referenti un norāda komisijai, kā priekšlikums, manuprāt, ir atbalstāms. Kā jau deputāti Grostec sacīja, šīs, eh, šie noteikumi ir vietā, un mums ir jārīkojas konsekventi un viengabalaini. Tāpēc vajadzētu izvairīties no pretrunām. Trešajā grozījumā par veterināro medicīnu šāds noteikums nav paredzēts un nevar vienā, eh, vienā regulā kaut ko atļaut un otrā to pašu aizliegt. Tāpēc eh, viss piemērotākais ir izmantot profilaktiskai lietošanai medikamentu, ja to iesaka veterinārs. Tālāk par pielietojumu mm, jomu, manuprāt, eh, par profilaktisku vai ārstniecisku ārstēšanu. Šeit ir astoņi grozījumi, astoņi, deviņdesmit ir ar definīcijām. Domāju, ka tas vairāk eh, piekrist otrajai regulai, bet cik tā lietas sakrīt, problēma nav. Tālāk ārstēšanas laiks. Eh, to nosaka veterinārs, to nevajadzētu noteikt ar regulu Un visbeidzot, ir svarīgi paskaidrot, kas ir rutīnas profilakse, jo pret parazītu ārstēšanā, piemēram, eh, mums ir jāievēro prasības, un mēs nevaram no tās atkāpties. Vārdu sakot, ir daudz atkarīgs no konkrētās sanitārās situācijas. Paldies, un tagad vārds komisijai pārstāvēja Pongelīlī, lai viņa varētu apkopot. Eh, grazie. Paldies priekšsēdētājiem. Īpaši paldies referentam un arī komitejai par sagatavoto dokumentu. To tiešām bija ļoti interesanti izlasīt. Un man arī ir liels prieks es apmierināt ar sākotnējo reakciju. Jau varu konstatēt, ka jums ir līdzīga pieeja kā mums, un jūs uh, vēlties doties tādā pašā virzienā kā mēs. Jo viens no mērķiem, ko esam paši sanoteikuši, ir regulēt veterināro zāļu regulēšanu, tātad šo uh, medikamentu izmantošanu barībā. Un tad uh, šā apstākļa regulēšana un samazināšana ļaut mums arī cīnīties pret mikrobiālo rezistenci. Man prieks, ka jūs piekrītat mūsu mērķim, mēs tiešām negribētu no tā atkāpties. Kā jau mēs uh, norādījām arī lauksaimniecības komiteja runājot par šo pašu tēmu, tad mūsu dzīvnieku veselības un labklājības apsvērumu dēļ mums ir jāpieturās pie saviem mērķiem, arī lai gala beigās garantētu cilvēku veselību. Tajā pašā laikā mums nevajadzētu arī aizmirst ekonomiskos apsvērumus. Mm. Un, un ekonomiskie apsvērumi arī ir ļoti svarīgi. Uh, uh, lopkopības jomā. Vēlreiz saku paldies par jūsu izvēlēto pieeju un esam atvērti noskaņot pret jebkādiem ierosinājumiem, kas varētu nākt no jūsu puses. Un, ja drīkstu, tad vēl pavisam īsi gribētu atbildēt arī uz uzdotajiem jautājumiem. Var vēlreiz atkārtot, ka mums nav iebildumu pret ārsnieciskas dzīvnieku barības mm, izmantošanas paplas, paplašināšanu. Tātad, ja, ka tā tika izmantota ne tikai dzīvniekiem, kuri tiek audzēti uh, pārtikai, bet arī um, mājdzīvniekiem. lolojumu dzīvniekiem. Un esam gatavi arī paplašināt šos noteikumus un piemērot eh, tos arī plašāk. Tas būtu atbilstoši. Tad mēs neizslēdzam šādu iespēju. Un es arī pamanīju, ka ir zināma interese par uh, definīcijām, ka varētu būt nepieciešamas diskusijas par definīcijām. Es piekrītu, uh, ka precizējumi varētu būt nepieciešami. Ir, varbūt to var darīt arī otrā regulā, jo jāpaturprātā, ka veterināro zāļu un šī regula viņas abas ir cieši saistītas. Un tad definīciju precizēšana saskaņošana varētu būt ļoti laba doma. Mēs katrā gadījumā nebūtu pret šādu pieeju. Tātad es domāju, ka tas varētu veicināt mūsu visu darbu. Vēsturiski runājot, nekad nevajadzētu aizmirst arī vēsturi un kontekstu. Šī direktīva ir bijusi spēkā jau ļoti ilgu laiku. Ir tādi produkti, kurus drīkst izmantot parībā, un mēs gribam nodrošināt, ka to izmantošana būtu atļauta arī nākotnē. Jo mēs nevēlētos, eh, ka tādi produkti, kur var pievienot eh, dzeramam ūdenim vai kurus var pārkaisīt dzīvnieku barībai. Esmu tehniski eh, priekšsēdē saka, ka mums ir jāturpina, diemžēl, angļu valodā, ja tulku darba laiks ir beidzies.